<clears throat> Dzień dobry, witam Państwa. Przechodzimy do. Labdien, godātie kolēģi, sveicu visus. Un tagad sāksim balsu skaidrojumus par rezolūcijām, kuras tikko pieņēmām. Vispirms runāsim par Emanuela Morēla ziņojumu par makrofinanciālo atbalstu Jordānijas karalistei. Lūdzu, atstāt zāli, ja jūs nevēlaties palikt. Pirmais runātājs ir Jiržis Pospišils. Viena minūte. mr pospil take a floor please.